Wir kommen, wir kommen zu den Abstimmungen. Sirsnieks sveicu balsojumā. Gribētu jūs aicināt ieņemt vietu saskaņā ar darba kārtību. Būs balsojums eh, eh, pēc vienkāršota procedūra pēc 38. panta par Hans Pētera Mārtiņa ziņojumu par apgrozījā paredzīto eiro monētu nominālu vērtības un tehniskie dati. Eh, balsosim tagad par to. Personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojāt? Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Saskaņā ar darba kārtību ir balsojums par vienkā, eh, saskaņā vienkāršoto procedūru. Arī Borsalino kundze ziņojums Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģija. Personāls balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, saskaņā vienkārši to procedūru, balsojums par uh, De Jongunga ziņojumu par Eiropas Savienību nostāju krimināltiesību jomā. Personālais balsojums sākam balsot. Amālijā. Visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Saskaņā vienkārši to procedūru balsojām par Irigājanas pēces ziņojumu visnesargātāko patērētāju tiesību stiprināšanu. Balsojam, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. Saskaņā darba kārtība ir balsojums par Hansa Pērķena Martne ziņojumu par eiro monētu emisiju. Pārbaudīsim priekšlikumu, reglamenta, bloks viens, kompromisa, grozījumi. Kurš pirmajam blokam piekrīt? Kurš ir pret? Atturas? Tas ir pieņemts. Otrais bloks līdz ar to atkrīt, tad pārējām par priekšlikumu. Grozītā priekšlikumu, kurš par? pret atturas. Tas ir pieņemts. Legislatīvā rezolūcija, eh, likumdošanas rezultācija, pašnājas balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojāt? Tagad beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Tālāk ziņojums. Būs tilkunga ziņojums par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu. Pārbaudīsim eh, rezolūcijas eh, priekšlikumi. Ir pirmais grozījums, viens grozījums par 12. pantu. Kurš ir pār šo grozījumu? Pret? Atturas? Tas ir pieņemts. Vai kāds vēlas to pārbaudīt? Eh, sākam pārbaudi. Beidzam balsot. Sākam vēlreiz, lūdzu. Tur bija tehniska problēma. Sākam balsot. Lūdzu, vēlreiz balsot personāls balsojums. Visi nobalsojāt? Beidzam balsot. grozījums ir pieņemts. Tālāk mēs varam pāriet eh, pie rezultātīs kā visas eh, personālais balsojums. Tagad sākam balsot. Visu nobalsojot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk ziņojums. Boskurts kundze par uh, sievietes Turcijā 2020. gada perspektīva. Pārbaudām šo uh, priekšlikumu. Es gribētu teikt, ka devītais grozījums ir uh, noraidīts, kā nepieļaujams. Tad blokā balsojam par septiņiem grozījumiem. Kurš ir pār šiem septiņiem grozījumiem? Kurš būtu pret? Atturas? Tas ir pieņemts. Pārējām pie balsojuma par astoto punktu. Paragrā. Kurš par? Kurš pret? Atturas? Tas ir pieņemts. Tālāk pie septītā grozījuma. Par? Tas pēc tam pārbaudīsim elektriski balsojam, elektroniski. Visi nobalsojāt par septīto grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Pārējām pie 41. punkta, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 45. punkts, kurš par, pret, atturas Tas ir pieņemts. 49. punkts. Oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par pirmo daļu? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Arī pieņemts. 52. punkts. Arī divās daļās. Kurš pirmajam daļām? Kurš par? Pret Atturas pieņemts. Kurš otrā daļa par? Pret. Atturas arī pieņemts. Par 57. punktu mēs balsojam personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Par 61. punktu sākam personālo balsojumu. Sākam balsot. Visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Un uh, grozījums ir pieņemts. Tagad par visu kopumā arī personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojāt? Tad beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Tālāk ziņojums. Gurmai kundze. Par reglamentu grozīšanu attiecībos Eiropas pilsoņiem divas īstenošanu. Pārbaudīsim priekšlikumu regulē, es norādītu, gribētu, ka ir vajadzīgs kvalificēts vairākums, un uh, ziņotāja ir pieteik, referenti pieteikusies uh, izteikties. Lūdzu, jums ir vārds, kurmē kundze. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, šis ir ziņojums par reglamentu grozīšanu attiecībā uz Eiropas pilsoņu institīvas īstenošanu. Tā ir parlamenta atbilsti, atbildība pieņemt uh, šo reglamentu, lai zinātu, kā organizēt uh, publisks uzklausīšanas. Man ir liels prieks atzīmēt, ka 9. maijā jau notika pirmā šāda pilsoņu institīvas īstenošana, tā bija Eiropas diena, un man ir tiešām liels prieks, ka tik daudzi izrāda e, interesi par pilsoņu institīvas īstenošanu Eiropā, organizējot uh, e, publiskas uzklausīšanas. Tā ir prioritāte manā ziņojumā. Uh, Man ir, mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai šis instruments būtu tiešām tāds, kas nodrošina līdzdalības demokrātiju Eiropas Savienībā. Ir daži tehniski aspekti un balsošanas saraksts, kurus vēlētos varbūt paskaidrot, pirms mēs sākam balsot. Pirmkārt, lai panāktu saprātīgu kompromisu, nolēma balsot par ceturto grozījumu, ko iesniedza Alde un atsaukt atbalstu piektajai daļai, kā tika nobalstots komitejā, lai garantētu tādu koherentu balsojumu. Ja piektais grozījums tiks pieņemts, tad iesaku balsot par trešo daļu pirmajā grozījumā un trešo daļu pirmajā grozījumā. Un ja pirmais grozījums tiek pieņemts bez trešās daļas, es, ja jūs varējāt izsekot uh, tam visam, tad tas ir fantastiski. Uh, Un es ceru, ka visi pēdējie balsojumi būs elektroniski, un tad es to visu varēšu parakstīt. Paldies, Gurmē kundze. Un uh, tūlīt uh, būs redzams, kā es jūs varēju izsakot jūs teiktajiem. Mēs uh, tā piesardzīgi dosimies tajā visā. Piektais grozījums. Mums ir sešas daļas. nekur nav pieprasīts uh, personālais balsojums, tādēļ tas viss būs tāds atklāts balsojums. Vispirms balsosim par pirmo daļu. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Tas ir pieņemts. Otrā daļa. Kurš pār otro daļu? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Gurmai kundze. Lūdzu, Gurmai kundze. I kindly ask to have an Es lūgtu elektronisku balsojumu par šo. Mēs par otro daļu varam balsot arī elektroniski, jā, sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojot? Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu ir pieņemts grozījums. Trešā daļa. No piektā grozījuma, trešā daļa. Gurmai kundze. Very... Eh, man ļoti jāatvainojas, ka mēs par otro nobalsojam elektroniski. Paldies, ka nobalsojāt, bet es lūdzu nobalsot par piekto trešo. Tātad par nākamo. Es jums Also, wir stimmen gleich Tūlīt balsosim elektroniski par trešo daļu piektajam grozījumam. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Trešā daļa pieņemta. Ceturtā daļa. Kurš par ceturto daļu? Kurš pret? Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem. Piektā daļa ir atsaukta. Pārējiem pie sastās daļas. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojāt, beidzam balsot. Pieņemts. Man tika teikts, ka mēs tagad par piekto daļu pirmajā grozījumā, komitejas grozījumā, jo tāds partija ir atsaukusi savu daļu, par to ir vēl jābalso. Kurš Par šo daļu var balsot pār piektā daļa pirmajā grozījumā, komitejas grozījumā. Kurš pret atturas? Tas noraidīts. Tad vēl balsosim par grozījumu 4, Aldis grupa, kurš par? Pret? Atturas? Tas ir pieņemts. Pārējām pie otrā grozījuma, par kuru būs balsošana divās daļās. Pirmā daļā, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Arī pieņemts. Pārējām pie kopīgā balsošana, personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu pieņēmts sirsnieks veicam gurmai kundzi. Vēl visiem eh, labu apetīti, mums gan vēl būs balsu skaidrojumi.